Gut, liebe kolēģi. Nu, ko, dārgie kolēģi un kolēģis. Ierosim sākt eh, sanāksmi. Un tagad skatīsim astoto darba kārtības punktu. nedaudz iepauzēšu. Un der Tagesordnungs... Nu tā tad astotais ārkārtības punkts, un tur ir runa par stāvokli pašlaik notiekošajās trialogu sarunās. Un līdz šim bijis viens šāds trialogs, ir uzsāks tātad trialogs par autonomiem tirsniecības eh, pasākumiem eh, attiecībās ar Rietumu Balkānu valstīm. Vakar notika šī trialoga sanāksme, un, eh, un tās trīs jomas, kur ir pieņemti grozījumi, pirmie tādi ir tehniska rakstura grozījumi, tātad tiesībāk pielāgošana dostoši aktuāliem stāvoklim, vakar, jautājums par īstenošanas vai delģētiem tiesību aktiem īstenošanas tātad, gaitā. Nu, tas ir diezgan izšķirošs tāds um, apstākļus. Un treškārt bija arī šādi tādi politiskas dabas jautājumi, kas arī bija ļoti darba kārtībā. Tātad, um, kā tad um, visais priekšos procesā Rietumbalkānu valstīm. Un um, apvienojamies viedokļiem par dažādām pozīcijām, bija drusciņi vīlies, jo padome, padome nebija īsti tāda saruna mandāta. Padome spēja vien, lūk, skatīt šāds tās tehniski rakstura grozījums, par tiem tā bija gatava diskutēt un tos pieņemt. Nu, būtībā viena no deviņiem tehniskiem grozījumiem pieņēma par politiskiem jautājumiem, savukārt un daudzētiem aktiem, nu, tur vispār nebija nekādas tādas pretimnākšanas vai, vai pozīcijas no padomas. Un es viens skaidri uzsvēru, ka nu, tas mums, ziniet, nav pieņemams. Un mums ir vēl viena iespēja, tad iespēja turpināt sarunas tad, kad viņiem būs beidzot sarunu mandāts. Un ceru, ka šī ziņa tad attiecīgi ir saņēmusi dzirdīgas ausis padomē, un 22. septembrī attiecīgi tad turpināsim. Vai būtu kādi komentāri? Atsimredzot, ne. Nu, tādā gadījumā pāriem pie nākamā darbkārtības punkta. Tātad devītais darbkārtības punkts. Mūsu komitejas atzinums par virsību uz Eiropas enerģētikas savienību. nu, pirmā viedokļa apmaiņa jums tā, tā kā bija, un tagad atzinām, ka sagatavojas Buhners, eh, referents eh, mūsu atbildīgais, un dodam viņam vārdu. Lielas paldies! Izrādāt šo projektu. Protams, es biju ierobežota tikai uz nelielu apjomu, un attiecīgi arī no mūsu puses eh, būs arī vēl grozījumi, lai papildinātu šo jautājumu. Savā projektā jau mēģināju panākt zināmu konsensu starp eh, ēnu referentiem Tas noteikti nav, nav vienkārši tikai atzinums no mūsu politiskās grupas. Es ceru, ka mani kolēģi un es eh, arī turpmākajos soļos mēs eh, atradīsim daudz kopīgus kompromisus. Mēs domājam, ka svarīgie mēķi enerģētikas eh, savienībai, enerģētikas piegādes drošums, konkurences spēja un ilgspējība, tad tieši ir svarīgākie mērķi. Šos mērķus varam sasniegt, ja mēs samazinām enerģētikas apjoma nepieciešamību, un otras puses, ja mēs uh, vēl vairāk izmantojam atjaunojamās enerģijas avotus, tāpat arī viedos tīklus un kopā vedam sarunas ar trešajām valstīm par enerģētikas piegādi kopā. Tas mums jādara, tas ir vissvarīgākais vārds. Enerģētikas efektivitāte ir būtisks mērķis un tam ir ļoti liela nozīme arī attīzniecībā. Ir ļoti liels potenciāls sadarbībai ar trešajām valstīm, lai izstrādā kopīgas standārdus un tehnoloģijas, piemēram, ar Ķīnu. Mēs šeit galvenokārt saskatām arī enerģētikas saglabāšanas tehnoloģiju kā ļoti svarīgu un arī pārmaiņas uz dekarbonizāciju, lai tas būtu draudzīgi vidēji. Gribētu arī teikt, ka šis punkts līdz šim vēl nav pietiekami uzsvērts. Bet ja mēs eh, atjaunojumās enerģijās apmēram pašniedzam 30%, tad tieši elektrības eh, uzkarēšana saglabāšana ir būtisks punkts, jo citādi visa šī sistēma nedarbosies. Tehniskās sistēmas tam ir izstrādātas, eh, tās ir tehniski izmēģinātas, eh, ir jānovērš administratīvie šķēršļi. Investīcijas enerģētikas efektivitātes pasākumos tas uh, konkurences spēju mūsu, salīdzinām ar mūsu tirdzniecības partneriem, palielinās. Mums mūsu nostāju pozīciju, tīpaši enerģijas efektivitāti, tīpaši attiecībās jātainojamam enerģijām, ir vēl jāizveido, jāstiprina. Padomāt kaut vai par to, kā, kāda enerģijas importi mums ir un kādas tur ir cenas eh, arī tirdzniecībā. No tā visa mums vajadzētu eh, tikt vaļā. Tas ir ļoti svarīgs mērķis. Uh, Arī tirzniecībā ir ļoti svarīgi sasniegt eh, saskaņotību, bet īpaši enerģētikas jomā, jo citādi būtu ļoti liekulīgi, ja mēs iekšēji izvirzītu augšē, augstus standārtus, bet ārējā tirzniecībā šo standārtus neievērotu. Mēs Eiropā esam cīnījušies un pieņēmuši saistošas mērķus, lai samazinātu siltumnīcas gāzes, un tas ir arī mūsu atbildība, un mēs neizpildīsim mūsu atbildību, ja mēs eh, importēsim eh, netīru enerģiju no citiem kontinentiem. Es ar interesi gaidīšu, kādus elementus eh, plāno mani kolēģi un vēlēsies iesniegt kā grozījumu šajā atzinumā. Es priecājos par diskusiju. Paldies! Vācēnu referentiem. Vīgas kungs. E Muchas gracias, eh, presidente. Como el... Ja, paldies. Eh. Kolēģis Čeko nevarēja būt mūsu vidū šodien, tādēļ runāšu viņa vārdā, izteikšos savā dzimtajā mēlē, itāļu valodā. Eiropas Savienība saskaras ar daudziem izaicinājumiem, kas ir aizvien kompleksāk pēc savu raksturu, tā izskaitā enerģētikas jomā, un eh, tādēļ mums, kā Savienības pārstāvjiem, jāpieņem tādi pasākumi, kas nodrošina um, drošu um, tātad enerģijas uh, avotu um, pie, pieejamību un arī tātad tādus avotus, ko var atļauties. Mēs importējam lielāko daļu no saviem resursiem, 66% no dabas gāzes, piemēram. Tāpat tā uh, lielākā daļa transporta savienībā tiek darbināta ar uh, naftas produktiem, un lielākā daļa no šiem produktiem tiek importēta salīdzinot um, statistiku un, un, un um, cenas, jāsaka, ka cenas Eiropā gan elektroenerģija, gan um, degviela ir par 30% augstākas nekā, piemēram, ASV. Nu, šī iemesla dēļ ir nu, nepieciešama ambicioza politiska rīcības programma, lai šo situāciju mainītu, lai pirmkārt patērētāji Eiropā, gan um, aizsaimniecības, gan uzņēmēji varētu uh, Uh, piekļūt uh, drošai un uh, lētai enerģijai. Un šiem, šiem nolūkiem ir jāpārveido Eiropas Savienības energosistēma. Ir jānodrošina, lai būtu atklāts kopējais tirgus, kur netiktu traucēta enerģētikas plūsma pār robežām, jo sevišķi attiecas uz strateģiskajiem koridoriem. Ir jāpanāk energotīklu saslēgums un um, jāuzlabo patērētāju situāciju tirgu. Patreizējo sistēmu raksturo sadrumstotolība, dažādas dalību valstu politikas, um, tāpat dažādas barjeras tirgum, citi izaicinājumi. Tas jānovērš. Jāņem vērā Eiropas 2020 stratēģijas mērķis, proti Tas 10% sastarpējais aizslēguma elektroenerģētikas tirgu ir īpaši jāpiestrādā pie 12 dalību valstīm, kuras saslēguma pamazām pagaidām ir zem 10% īrija, Portugāla, Itālija, Igaunija, Lietuva, Latvija, Lielbritānija, Spānija, Kipra un Malta ir šīs valstis. Geograficamente isolati ed... Nu, un jāpaturprātā arī stālu valstu īpašais stāvoklis, vai, teiksim, savu reģionu īpašais stāvoklis, eh, kam nepieciešama atsevišķa mm, infrastruktūra. Jā, droši vien, lai šiem reģioniem būtu droši energo avoti. Jādomā par ilgspējīgu enerģiju, par eh, atjaunojumiem energoresursiem, ir nepieciešams atsevišķs finansējums projektiem. 14. gada oktobrī to atbalstīja Eiropa padome. Rezumējot, Eiropas Savienībai jā, jāaudzē savas jaudas, lai tā varētu uzlabot savu situāciju starptautiskā tirgu, lai uzlabot konkurētspēju. Un tam nepieciešami tirsniecības noliegumi, kā, kur figurē attiecīgas klauzulas, lai nodrošinātu, ka varam iepirkt resursus, iegādāties resursus. Ja uzlabot tirdzniecības situāciju, komerci situāciju, sevišķi tajos pasaules reģionos, kas ir strateģiski Alžīrija, Turcija, Tuvija Austruma, Āfrika. Paldies! Kancler. Sirsnīgs paldies! Eh, Sociāla demokrāta vārdā es esmu ēnu referents un, eh, un es sākumā vēlos pateikties referentam. Svarīgākie jautājumi šajā projektā arī adekvāti apskatīt. Nu, būtībā Un varbūt pat trīs papildinājumiem. Pirmkārt, pirmā joma ir um, jautājums par energo noliegumiem. Ir jādomā par to, kāda ir mūsu atbildība. Mēs domāsim tirsniecības komiteju un jāpanāk, lai tad, tad uh, dažādos nolīgumos uh, energo sadaļa pastāvīgi figurēt, kā tātad atsevišķa energo nodaļa kur būtu skaidri uzrādīts, ka, lūk, um, tiecamies pēc uh, energoresursu diversifikācijas, kā arī mm, nosakam noteikts kvalitātes standārts un ka vēlamies arī promotēt atjaunojumu energo resursu un energo efektivitātes um, jautājums. Tad tas tam visam ir jāfigurē tirsniecības uh, nolīgumos. Attiecīgi šīs energo nodaļas um, nu, panāktu arī nu, maksimāli labu atbalstu mūsu energo politikai, tātad šo nolikumu palīdzību. Tāpēc vajag skaidrāk un, un, un redzamāk, tā sacīt, uzsvērt eh, šo energo nodaļu svarīgumu. Tad pēc otrā punkta, ja, tātad eh, mēs vēlētos to iekļaut, iesniegsim attiecīgi arī grozījumu. Tālāk sabītais eh, punkts. Tātad sadarbības jautājums, tātad, ja sadarbība to varbūt vajadzētu skaidrāk formulēt. Protams, jāuztver un jānorāda, ka runājot par energo, tātad līgumiem tie ir jāpārskat, ir pastāv divpusēji līgumi ar starp dalību valstīm un dažādām citām, trešajām valstīm un, un nu, Es šaubos, vai tie āleži atbilst Eiropas interesēm, un tam ir noteikti implikācijas, noteikti sēkas uz energo situāciju uh, kopumā. Tātad, nu, ko izraisa šie 12 ienolīgumi? Un, nu, līdz ar to um, jādomā par šādu iespējamu um, energo līgumu slēgšanu nākotnē, jā, ir noteikti, noteikti likumdošanas iniciatīvas. Tad vēl pirms uh, Ukrainas krīzes uh, Tas tiek izstrādāts un pat labam, tajā laikā Davos bija tāds atturīgi noskaņots attiecībā uz uh, komisijas līdzdalību šādu energo nolīgumu izstrādē un noslēgšanā. Bet iestāties Ukrainas krīzē, protams, situācija ir mainījusies tagad. Un uh, iepriekšējais polijas uh, premjers arī ir skaidri uzsvērs, ka energo līgumi būtu jāslēdz kopienas līmenī. Tad, un es domāju, ka Un līdz ar to ir jautājums par pastāvošās likumdošanas pārskatīšanu attiecībā uz cienīgo līgumu slēgšanu, tam vajadzētu atkal aktualizēt šo jomu. Jo galu galā šajā tiesību aktā ir paredzēta arī pārskats, pārskats, eh, klausa pārskats iespējas. Un eh, jāstrādā arī pie kritērijiem attiecībā uz eh, nākamo, nākotnē noslēdzamo energo līgumu tātad saturu, lai būtu šie līgumi būtu tādi saskaņotāki, koherentāki. Nu, šai sakarā var būt papildinājums uh, septītiem punktām, jauns astotais punkts tas varētu būt, ja, lai pārdomātu, nu, um, kādi tad um, kritēriji varētu figurēt šajos nākotnē noslēdzamajos līgumos, proti apusējības princips, tas ir, manuprāt, svarīgs jautājums. Tad, lai būtu līdztiesības ar partneriem un tāpat arī, kas attiecas uz standartiem, bet arī arī, protams, eh, arī attiecībā uz eh, atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lūk, tie būtu man tādi trīs komentāri, un eh, tagad Emma lūdzu. Thank you, I'm speaking. Paldies, izteikšos Kamēla kunga vārdā šorīt. Es paldies referentam par darbu pie šī dosie. Šā ziņumā ir daudz pozitīvu aspektu, ko EKR var apsveikt. Mēķi uzlabot energoefektivitāti, rentabilitāti un, un pastāvīgumu, tas viss ir labi. Iepriekš minējām, ka energo sadaļu iekļaušana tiesnesības nolīgumus ir apsveicama, tas uzlabos piekļuvi energo resursiem un ārzemju tirgiem. Atbilstoši tam arī pozitīvi vērtējumi debats par eh, energopiegājušu diversifikāciju, kas samazinās um, atkarību no um, izolētiem avotiem. Tiesniecība spēja pozitīvu lomu nākotnes tehnoloģiju pilnveidošanā. Ievēroja, protams, kompetenci sadalījums starp savienību un, un dalību valstīm. Un tomēr ir vairāki svarīgi jautājumi, ko mēs vēlētos vēl šeit iekļaut. Pirmkārt, autonoma energo resursu attīstība, iekšējā energo ražošana, to nevajadzētu aizmirst. Vajadzēja padomāt arī par PTO lomu un uh, kā tā, tā, tā spēlēs un. Uh, Mums jau ilgtermiņa mēķim jābūt uh, stiprināt ilgtermiņa iniciatīvas un um, starptautiskos pasākumus, tas nodrošinās juridisko stabilitāti šajā jomā un palīdzēs samazināt uh, starptautisko spriedzi. Pozitīvi vērtējums starptautiskā energo fóruma loma. PTO tomēr ir piemērotāks instruments uh, šo jautājumu risināšanai, vēlamies to atspoguļot atcinamā. Turklāt jāpiemina arī zaļā, zaļo preču iniciatīva, kas figurēs starp Eiropu un 13 citām PTO valstīm, tie ietilpst pakalpojumu produktu un tehnoloģijas, kas sekmē vidas aizsardzību, cīņu pret klimatu pārmaiņām, ilgspējīgu attīstību. Es 15. gadam to vajadzētu pabeigt. Un šajā atzinumā vajadzētu arī pieskaņoties šiem grafikam. Paldies. Thanks a lot, Frau Des. Paldies, eh, Disanis kundze. Oui, euh, merci beaucoup, monsieur le président. Liels paldies, priekšstādātā kungs. Vēlos piebilst eh, divus, trīs punktus. Tūlīt var sacīt referendumā, ka es pilnīgi esmu tā paša eh, viļņa. Es uzskatu, ka jautājums ļoti svarīgs un ka ir pilnīgi un absolūti jānodrošina importa neatkarība. Ne tikai tāpēc, ka mēs importējam netīru enerģiju, tas, protams, ir, ir svarīgi klimata gaismā, bet vēl viena ļoti svarīga lieta, ko vēlējos pie, pieminēt - autonomija. Tā ir svarīga. Eiropas neatkarība. Tas ir strateģisks mērķis, un es uz, uzskatu, ka arī šis punkts ir jāskata ziņojumā. Jo te ir runa par ne, stab, zonām bez stabilitātes, un šis jautājums par Eiropas enerģetisko atkarība ir ārkārtīgi izšķirīgs turpmākajiem gadiem. Tā ir pirmā lieta. Otkārt, pilnīgi piekrīt visam referents sacītājiem, protams, ka te ir jāveido tīra, atjaunīga enerģija, labāk jākoordinē mūsu nacionālās politikas un tā tālāk. Tas viss labi izklausās labi. Vēlos uzsvērt vēl vienu lietu. Ir strateģiski svarīgi, lai Eiropa pieņemtu lēmumu pēc iespējas drīzāk panākt pilnīgu uh, Uh, neatkarību enerģētikas jomā. Lielas paldies! Mud. Paldies, Helmut! Paldies, priekšsēdētāji! Es arī gribētu Buhner kungam sirsnīgi pateikties par labā dokumentu sagatavošanu, un tas ir ļoti svarīgi mūsu komitejas atzinums. Un tas jau ir otrais atzinums par šo jautājumu loku, un es konstatēju arī, ka ieteiktie projektu formulējumi uh, Tur vērojams, ka jau ir vēlme panākt līdzsvarotību. Lai nu, skaidrs, ka nevajadzētu šeit visiem izpatikt, gribētu pateikt vairākus uh, piezīmes no mūsu poskatu, kur mēs esam skeptiski uh, par pilnīgi iekļaušanu šajā enerģētikas sadaļā, tirnācības uh, sadaļā, vai tas pats par sevi jau būs risinājums. Piemēram, mēs esam šīs, um, šīs fracking gāzes importu uh, Mēs esam pret to. Tas nozīmē, ka mums eh, vajadzētu vēlreiz padomāt vispār par šo pieeju šajā sadaļā. Tādēļ mēs eh, atbalstām starptautisku sadarbību, ir tīpaši par atjaunojumu enerģiju, paplašināšanu un decentrālajiem tehnoloģiem, kā jau uh, attiecīgajā punktā ir teikts. Un, uh, ja mēs uh, šeit pieskaņosimies tikai lielo enerģijas koncernu koncepcijām, tirniecības noliekumos, uh, Tad mums arī nebūs jābrīnās, kā inovatīvi uzņēmumi, kā piemēram Cesla no ASV, ar eh, mums nemaz nevēlas runāt. Mēs eh, domājam, ka decentrāla enerģētikas eh, ražošana kombinācijā ar viedējiem enerģētikas sistēmām tas ir nākotnes modelis, un tagad tas jau arī tā ir. Tādēļ mēs atzinumā arī iepatīja Rūpniecības komitejai mēs runājam šeit par tirniecības aspektiem viedā enerģētikas ražošanā. Šeit mēs runājam arī par pētniecības un uh, attīstības komponentiem. Mums to, no tā vajadzētu pietuvināties no tirniecības uh, viedokļa un šeit paraudzieties, uh, kā tas ir saskaņots ar citām Eiropas Savienības darbībām. Es atbilst, atbalstu Buhner kunga teikto, kur viņš runā par nepieciešami ietaupīt enerģiju un arī šeit tiek parādīts arī kādas izmaksas dažām enerģētikas formām. Uh, Eh, Vācijā mums ļoti dārgi, ka mēs atsakāmies no atomenerģijas un ļoti daudz saglabāšanas izmaksas. Tas vēl būs eh, milzīga izmaksu faktors daudzām paudzēm, it īpaši būs jāizglīto arī eksperti šajā jomā, kaut arī mēs vairs nemaz nevēlamies atomenerģiju. Tieši atomenerģijas jomā es ceru, ka šeit pasakot, ka jau tiks izstrādāti grozījumi. Es ceru, ka būs arī izmaiņas, kuras mēs noteikti varēsim atbalstīt. Gribu uzreiz aicināt ievarot piesardzību. Ja jūs sakāt, ka atzinumā jūs sakāt, ka starptautiskie koncerni esot neaprēķināmi, viņi jau vēlas uh, pēļņu, un tas ir uh, vienmēr nemainīgi, vai nu tas ir Krievijā, vai SV, vai Arābu pasaulē. Kaut vai šeit tikai uh, Domājot par starptautisko konsorciju, kur ir poļu, britu un ASV amerikāņu kapitāla grupas, tas ir Slavjanskas uh, eh, apgabalā, un tur uh, ir jau norāde, ka tur būs šī frekengāzes uh, eh, ražotne plānota. Es domāju, ka ļoti skaidrs, par ko mēs šeit runājam. Ņemot to visu vērā, vēlētos norādīt, ka mums ir interese samazināt arī fosilo degvielu importu. Tas dažu dalību valstu tirniecības bilancē ir jāuzlabo, piemēram, tādās valstīs kā Grieķija. Tur vajadzētu atbalstīt eh, saules enerģijas eh, izbūvi, un tam vajadzētu būt svarīgam enerģijas avotam. Noslēgumā gribētu teikt, ka ITRS komiteja vairāk ieklausīsies mūsos, kā INTA komiteja, lai varētu izvairīties no atkārtotas izgāšanās plenārsēdē. Jā, sirsnīgs paldies, Helmut, un eh, jāsaka, cerība mirst pēdējā, bet tomēr kādreiz tā arī mirst. Barelli kungs. Grazie, prezidente. Paldies, um, priekšstādātāji. Energot politikas un energot drošības jautājums uh, met Eiropā divus izaicinājumus. Pirmkārt, uh, iekšēja rakstura, tātad patēriņš un uh, sadrumstalots iekšējais tirgus, un otrs ir ārējais aspekts. Tātad Eiropas Savienības ārpolitikas jautājums šeit jāņem vērā. Šajā atzinumā ir daudz runāts par efektivitāti, rentabilitāti, par atjaunojamo resursu izmantošanu, un tam mēs pilnībā piekrītam. Tur viss ir kārtībā. Bet vienlaiks mums vēlētos vērst eh, uzmanību arī uz eh, tik būtisku jautājumu, kā tātad energo infrastruktūras, tāpat arī atjaunojamo energo resursu ietekmi uz vietējām kopienām, sabiedrībām. Uh, saules enerģija, um, vēja enerģija, es nezinu, tā netiek pietiekami izmantota. Reizēm uh, tas uh, šo resursu izmantošana aplab vietējām kopienām. Protājot par, runāju par izmaksu rentabilitāti, jāatzīmē, ka ir izglītošais darbs liels jāveic, lai izglītotu cilvēkus pilsoņus par uh, Eh, ilgspējīgu dzīvesveidu, pretējā gadījumā tas eh, nav pasliktnes tikai energojotai kā tādai, bet visai mūsu planētai. Vulnerabile. Jāpanāk, ka ģeopolitiskais eh, līdzsvars, lai Eiropa nebūtu tik ievainojama. Šeit runāju par šiem ārējiem aspektiem. Norvēģija, Turcija un Azerbaidžāna ir bijuši tradicionāli mūsu uzticami partneri, bet vienlaikus ir jāsakmē mūsu klātbūtne arī citās valstīs, un, piemēram, Centrālā Asijā, Kazahstānā. Mm. Eiropas parlamentam ir eh, jāatbalsta strateģiskā izvēle, ņemot vērā jaunie apstākļi pēc uh, Ukrainas eh, krīzes, mūsu attiecības ar Krieviju. Nešaubos, ka jau daudz iekšējā jautājuma paliks mūsu darba kārtībā tuvākajā jautājumā, tuvākajā nākotnē, tādēļ pieskāršos tikai dažiem atsevišķiem punktiem atzinumā. Nika pieminēt energo efektivitāte, ar to arī sāks komisijas paziņojums. Uh, bet jāpatur prātā loma, ko spēlē šajā sakarā mūsu pilsoņi. Un te es runāju par ceturto punktu šajā atzinumā, kur ir runa par uh, uh pieprasījumu kontroli. Un tālāk ir runa par tirsniecības politiku un energo tirgu pilnveidošanu. Tas ir kritiski svarīgs jautājums, tas ir jāpilnveido. Jāņem vērā jaunu tirgu vajadzības. Mūsu mandāta ietvaros, protams, mums būs iespēja vēl sakot līdz šo tirgu izveidēm. Un šeit es domāju Centrāla Āzijas monitoringa grupu, kur man tas gods vadīt. Jāskatās, kāda ir Krievijas un uh, Ukrainas loma. Ceturtais punkts šeit vēlos ir atsaukties uz netiešiem avotiem. Runājot par naftas gāzes un citu energoresursu izmantošanu, ir svarīgi ņemt vērā infrastruktūru infrastruktūras ietekmi uz vietējām, vietējiem reģioniem. Komisijas dokumentā runa par to, kāda ir nepieciešama infrastruktūra, lai uzlabotu tirzniecību, bet problēma ir tāda, ka šajā dokumenta elementā nav runas par vietējo kopienu lomu, runājot par infrastruktūras izbūvu un izmantošanu. Tad izmantoju šo iespēju, lai vērstu jūsu uzmanību uz šo konkrēto jautājumu. Mums jāizvairās no, no tā, ka tirsniecības intereses uh, neņem vērā ko, vietējo kopienu sabiedrību intereses un nedod viņiem iespēju pirmkārt piedalīties lēmumu pieņemšanā un nokārt šo lēmumu īstenošanā. Runājot par konsensu un demokrātisko kontroli. Nu, jāsaka, ka te ir nevis savā kārtībā. Jādomā par jaunu tehnoloģiju izmantošanu, par zinātni, pētniecību inovācijām Tas atstāja būtiski ietekmi uz nodarbinātību. Vēlreiz paldies Bohnē kungam par darbu. Herzlichen Dank un nun ist Herr. Sirsnīgs paldies un tagad Ferāna kungs. Monsieur le Président, mes chers collègues. Priekšsēdētāji, kungs, dārgie kolēģi. Šis ziņojums vēlas piešķirt vēl vairāk pilnvaru Eiropas komisijai enerģētikas jomā un, protams, paņemt nost pilnvaras dalībvalstī. valstī pāriešana pie integrētā tirgus e, Eiropas līmenī atkal nozīmē kārtīgo samitu. Tas nozīmē, ka jūs vairs nevēlaties pirkt gāzi no Krievijas, kas, protams, apmierinātā ASV valdību, jo e, šī valdība devusies e, krustkarā pret savu ģeopolitisko Uh, ienaidnieku. Un tad, protams, uh, par milzīgu maksu būs uh, jāimportē gāzi no ASV. Diemžēl valstis, kuru tirgi ir viskonkurēt spējīgākie, ir arī tie, kam Eiropā ir visdargākā enerģijas cena. Francija ir vis starp Francijā cena ir starp vismazākajām um, Eiropā. Un uh, te tie uzņēmumi, kas to pārvalda šādās valstīs, vairāk uh, rūpējas par uh, piegādes drošību, nevis par atkarību vai neatkarību. Mēs aizmirstam mēroga ekonomiku problēmu. Te es runāju par uh, fotovoltaiskām elektrības centrāle. Četreiz dārgāk maksā šādas elektrības iz, ražošana nekā daudz mazākās standarta stacijās ražot. Privātie uzņēmumi nevar atjaunīgos enerģijas avotus uh, izmantot uh, īsā, īsā laikā. Tas prasa daudz vairāk laika, tātad to varētu pārvaldīt tikai valsts uzņēmumi. Turklāt jūs ierosināja eh, pakļaus patērētājs privātu uzņēmumu diktātam. Līdz ar to elektrības cenas arvien pieaugs. Priekšstādātāja kungs, referenta kungs, jūsu ierosinājumi ir pilnīgi neatbilstoši Tas nozīmē, ka elektrība būs dārgāka un arī um, valsts sektors būs uh, vājāk šajā jomā. Paldies. Paldies. Emma. Presidentiem. Paldies priekšstādātē. Arī es vēlos sacīt, cik svarīgs ir šis ziņojums Eiropas Savienībai un arī šai komitejai. Es domāju, ka ziņa referenci paveic lielisku darbu, var viņu ar to tikai apsveikt. Lange skungs iesniegs grozījums, es vēlējos tomēr uz dažām lietām norādīt, lai padarītu šo ziņojumu nedaudz konkrētāku, lai tas uh, atbilst tām prasībām, kuras mēs te iekļausim, ja pasākumiem. Es domāju, ir ārkārtīgi svarīgi palielināt mūsu energoefektivitātes mērķus, uh, un nodrošināt to, ka tie ir obligāti visām dalībvalstīm. Tas nozīmē to, ka mums ir jāmēģina virzīties tālāk ar šo ideju par energoefektivitāti izmērāmos rādītājos. Ir jānosaka savstarpējo savienojumu mērķis un arī tas jāpadara saistoši. Mums ir jābūt savstarpēji savienojumiem, savienotiem, un tam ir jābūt efektīviem. Ja tā nav, tad mēs nevaram uzskatīt sev par eh, īstenu savienību, ja mums nav enerģētikas savienības. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, kas ir cieši saistīta ar mūsu komitejas darbu un to darbu, ko mēs īstenojam tirzniecības politikas jomām. Mums nepieciešams kas tāds kā spēcīga politika, lai tirgotos ar CO2 emisijām. Mēs vēlamies, lai rūpniecības nozars būtu konkrēti spējīgs. Protams, šī mērķa labad mums nepieciešama ilgspējīga attīstība. Gan tās vārdā, gan lai aizsargātu vīdi, mums ir nepieciešami godīgi noteikumi. Pat labam tā viss nav Uh, prasības, ko izvirzā mūsu uzņēmumi, nav tādas pašas, kas tiek izvirzītas trešām valstīm. Šī ir principu savienība, un es domāju, atzinumā ir jāatsaucas uz to, ka ir jāpalielina mm, patērētā tiesības un jāapkaro nabadzība. Tagad došu vārdu komisijai. Mārtiņam Vestrupam. Thank you very much, Chairman, and thank... Lielas paldies priekšspadātāji. Paldies komitejai, ka uzaicināt mums šeit uzstāties šodien. Un galvenokārt paldies par to, ka zinējā, ka vēlējāties gūt mūsu atzīmi par šo svarīgo institīvu. Jūs zināt, ka enerģetikas savienība ir viens no Eiropas Savienības strateģiskiem mērķiem tuvākajā periodam, kā par to vienojās visi iesaistās puses pagājušā gada un šī gada sākumā. Un neapšaubām tirzniecība ir svarīgs aspekts šīs institīvas izpildē. Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs pieņēmāt lēmumu izstrādāt atzinumu un ceram, ka vīdas komiteja to ņems vērā, ka tas tiks sagatavots. Šodien izteikšos pavisam īsti, pieminēšu tikai pāris lietas atzinumu projektā un arī pakomentēšu to, ko komitejas loceklis sacīja. Mēs atbalstām referents sagatavot atzinumu projektu Protams, ir svarīgi secināt, kā pateicoties energoefektivitātei atjaunīgiem enerģijas avotiem, mēs varam mazāk būt atkarīgi no importētās enerģijas. Taču skaidrs, ka vēl tuvākajā laikā mēs būsim atkarīgi no importa šai ziņā. Tāpēc ir svarīgi daudzveidot šo klāstu. Uh, un nodrošināt to, ka tas ir e, pieejams, e, ilgspējīgs un konkurētspējīgs. Mēs mēģinām aktīvi nodrošināt, ka tirdzniecības nolīgumos un enerģētikas joma tiek iekļaut. Mēs stiprināsim šo aspektu. Pateicamies ir par jūsu atbalstu šajā darbā. Vēl viena lieta, ko vēlos minēt, ir tā, ka nākošgad mēs centīsimies pārskasīt saucamo IGA lēmumu, lēmums par starpvaldību nolīgumiem enerģetikas jomā. Un te būs jānodrošina, ka esošie nolīgumi pilnīgi atbilst akī komunitēri, kā jau tik minēts, taču izskatāsim arī iespējas stiprināt šo lēmumu nākotnē. Vēlos arī pieminēt gaidāmo gāzes regulas nodrošinājumu pārskatīšanu, tas attieksies uz caurskatāmību tirzniecības līgumos un arī kopējo iepirkšanu. Ar to vēlos noslēgt savu uzstāšanos. Paldies, ka sagatavojat atzinumu projektu. Un paldies, ka iesaistījāties šajā darbā. Gaidīsim jūsu balsojumu un Ceram, ka arī turpmāk Eiropas parlamentā skatīsies šo institūciju. Paldies. Lielas paldies, Vestropa kungs. Jūs pieminējat IGA regulas pārskatīšanu. Vai jūs varētu man sniegt uh, kādas norādes, kādā virzienā tad šī IGA pārskatīšana būs? Uh, <laughs> Es, protams, varētu jums dot kādas norādes, taču būtu nedaudz pāragri šajās diskusijās iesaistīties tagad. Mēs no komisijas puses iesaistīsimies plašākās apspriedēs ar visām iesaistītām pusēm. Pat laban vēl mēs, mēs tik tālu nesam nonākuši. Taču kā jau ziņojam, enerģētikas savienības komunikācija februārī. Mēs izskatīsim iespējas, kā komisijai varētu piešķirt lielāku lomu pirms nolīguma noslēgšanas. Kā jūs zināt, ir pienākums mums sniegt informāciju par progresu jau noslēgtajos AGI. Taču, kā jūs pamatot arī sacījāt savā runā, ir jānodrošina, ka šie ir pareizi jau no paša sākuma. Tas tā būs viena lieta, ko mēs izskatīsim, taču tik lielā mērā tas atainosies reālos priekšlikumos, vēl ir pārāk spriest. Lielas paldies, tāpēc priekšsēdētājs. Un tagad noslēgumā eh, referenta kungs Buhner kungs. Liels paldies par interesantiem komentāriem. Protams, ka es mēģināšu, cik vien iespējams, tos iekļaut tekstā un atrast vienošanos. Es priecājos par sadarbību nākotnē un daudzām jaunām labām idejām. Lies paldies, Hapi. Eh, Tad es gribētu norādīt, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 17. jūlijas 12. Tas pusdienas laiks, un mēs balsosim 22. septembrī par šo ziņojumu. Dan. Labi, tad mēs varam pāriet pie desmitā punkta. Tas ir ziņojums par delegāciju uz Itāliju, Dženavu un Milānu. Delegācija bija Ilda Zižlis strādāt pie diviem jautājumiem. Pirmkārt jautājums par ostu darbība, piemēram, par muitu problemātisku Dženovā un otrkārt Expo Milānā. Tur bija jautājums par tirdzniecības politiku un lauksaimniecības produktiem, ilgspējīgiem lauksaimniecības produktiem, pārtiks produktu drošums un piegādes jautājumi. Delegācijā bija klāt Kaspārīkungs, Fizas kungs, Dantī, Moskas kundze, Pekīnas kundze. Gribētu vispirms pateikt paldies visiem, kuri aktīvi strādāja, piedalījās, domāju, ka tā bija laba delegācijas vizīte, kas strādāja pie izšķirošiem jautājumiem. Viņa Čenavas ostā uzņēma kontaktus ar uh, ostas iestādēm ir tīpaši muitas darbu un, protams, arī būtiskām, svarīgām ražošanas asociācijām. Tā kā patiešām varēja ostas darbību, varēja ļoti labi novērtēt, par to diskutēt un uh, diskusijas par muitu jau arī ir, zinām, pieredze, bet tā mēs noteikti atgriezīsimies ekspo Galvenais punkts bija par pārtikas produktu tirzniecību, pārtikas produktu drošumu un uh, apgādi ar pārtikas produktiem. Eiropas Savienības paviljonā par to notika diskusija, un šai sakarā bija arī iespēja apskatīt paviljonu un paraudzīties, kā Eiropas Savienība sev pārstāv Expo Milānā Un pēc tam arī bija diskusijas ar preses pārstāvjiem un interesētajām pusēm no sabiedrības puses. Tirgus piekļuves joma, lauksaimniecības produktiem, drošuma standārti, lauksaimniecības produktu muitas jautājumi, tirzniecības uh, norise. Uh, kvotas GI. Tas ir ģeogrāfiskās izcelsmes jautājumi. Tas, protams, bija ļoti būtisks punkts arī. Mums arī iespēja bija ar vietējiem un reģionālajiem pārstāvjiem runāt un uh, diskusijās par eh, Eiropas nākotni. Last Call Europe 2020 arī varēja piedalīties, lai runātu par ilgspējības un sociālās atbildības jautājumiem uzņēmumiem, un arī tādā kontekstā, kā Eiropa 2020 to izvirza. Turklāt vēl bija dažādi citi pasākumi, Svarīgi bija, ka šajā delegācijā varēja strādāt arī pie saskaņotības jautājumiem koherences un kopā ar delegācijām no Rūpniecības komitejas un no lauksamcības komitejas. Mēs varējām sanākt kopā un uh, šeit varēja pārstāvēt trīs dažādus aspektus. Tas arī bija tāds labs rezultāts. No manas puses tik tālu ievadām jums ir pieejams ziņojums vai no deputātu puses, kas piedalījās delegācijas sastāvā, vai jums ir papildinājumi? Fiziskungs, lūdzu. <clears throat> Muchas gracias, prezidente. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es jums piekrītu. Šī nu diena bija ļoti labi inicitīva un tas bija ļoti interesanti. Ar Beginas kundzi, man bija iespēja doties arī uz Čenovu, apmeklēt ostu iestādes, eh, tur paveic labu darbu, mūs eh, sagaidot tur arī citi uzņēmumi iesaisties. Es domāju, ziņojumā jā, jāatceras, ka ir daži vēl neatrisināti jautājumi muitas jomā. Šie jautājumi atkarīgi no uh, preces eh, piegādes pirmās ostas. Tas attiec uz Itālijas produktiem, kā spageti un dažiem Itālijas sīriem. Tie tiek eksportēti bez specifiskas uh, geogrāfiskās izcelsmes pārbaudas mums tiešām jāzina, no kurienes, uh, kur šīs preces ir ražotas. Dažkārt uh, Filipīnas nepamatot izmanto geogrāfiskās izcelsmes norādi. Vēl viena lieta runājot par vidusjūras posta, ostām un to sasaisti. Tātad kontakts starp ziemeļiem un dienvidiem, tas ir ļoti izšķirīgs punkts. Tas pats attiec arī uz ostām Āfrikā, varbūt mēs varētu to izskatīt un rīkoties šajā jomā kopā ar komiteju, kas, um, kas atbildīgi par transportu. Paldies. Ja, dankeschön, Frau. Paldies, Desenes kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos uzdot vienu jautājumu deputātiem, kas devās Ženevu, uz Ženevas ostu kāda ir īstenā situācija konkrētās kontrolas, kas tiek īstenots, vai tiešām pārtiks produkti tiek pārbaudīti, vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes tiek pārbaudīts, ja tā ir, tad eh, eh, kāds īpatsvars šo preču neatbilst normām, un tas pats attiec uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Paldies par jūsu atbildi jau iepriekš. Perdón. Si es cierto que mm, hay veces. Nu, tā jau ir, ka pārbaudas netiek vienmēr īstenots vislabākajā veidā. Tas tiešām ir atkarīgs no preces tipa. Dažkārt tie ir brīvas pārbaudas produkti, tas tāds viss netiek pārbaudīts. Nevar pārbaudīt katru preci, kas ienāk ostā, tā tad ir pamīšas veiktas kontrolas. Tas nozīmē, ka ir arī tādas preces, kas nonāk Eiropas tirgu, kaut arī tam tā nevajadzētu būt. Runājot par geogrāfisko izcelsmi, šīs aspekts mums ļoti svarīgs. Mūsu skatījumā tas ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Taču te nav runa tikai par Dženovas ostu, vien tas attiecas uz visām ostām ost, Eiropā. Es nez, neatcerot, kur neatceros kura preču kategorija tika atcelta. Un es domāju, mums ir daži dokumenti par eh, īpašiem produktiem kā sīrs, tie, tiem ir geogrāfiskās izcelsmes norāda, tas nozīmē, ka tie nonāk eh, Eiropas ostās, un tā tam nevajadzētu būt. Uh, Un kā jau iepriekšējā runātāja pamatot teica, šī lieta mums nākotnē būtu jāatrisina, īpaši runājot par šo preču pārbaudi, ka tas nonāk mūsu ostās. Ir tādi maldinoši produkti, kas nonāk Eiropas tirgu pa ostu, caur ostām. Ja. Um, es uzskatu, ka aspekts, ko pieminēja Fiziskungs, ir tiešām ļoti labs, ka mēs vēlreiz par uh, muitas darbību un ostu kontroli varētu kopā ar transportu komiteju pārunāt. Kā iniciatīvu es to ņemšu vērā, un otrkārt, uh, ko Desēs kundze teica, rakstiskā ziņojumā ir nosaukti vairāk skaitļi, piemēram, 37% par viltotiem produktiem, uh, kas nāk no vienas valsts, ko mēs visi ļoti labi pazīstam, bet mēs jums uh, nosūtīsim arī vēl dažus papildus skaidrus. Labi, vai ir vēl kādi jautājumi vai komentāri par uh, delegācijas vizīti uz Ženevu un Milānu? Nav. Tad uh, mēs pārtrauksim tagad sanāksmi uz sešām minūtēm. Good. Mm, liebe Kollege. Cienējamas kolēģis un kolēģi. Līdz ar to mēs varam sākt atkal sanāksmi un mēs tagad varam ķerties klāt pie 11. punkta balsojumus par jautājumu, vai mēs uzsāksim trialogu par konflikts kartu un augstu risku teritoriju izcelsmes minerālu vielām un eh, kā, kāds sastāvs būs delegācijai. Mēs vienreiz atlikām šo balsojumu un eh, par šo laiku runās arī priekšādēļa konferences par šo jautājumu un eh, priekšādēļa konference arī iesaka, lai mēs sako tradīcijai un uzsākt trialogu. Jums ir balsošanas saraksts gan kas attiec uz jautājumu par eh, trialogu sākumu, datumu, kā arī sastāvu. Sarunu komisijas sastāvu. Jūs zināt, ka tas ir 73. pantā noteikts. Arī kādam jā, kā jābūt komandai, kādas, kādu uzdevumu ir uh, mums jau kāda jāziņo komitejai, un otrkārt ir par eh, komisijas eh, deputātu vairākums sarunu uzsākšanas sākumam un arī par eh, sarunu komandas sastāvu. Tas tā kā paskaidrojums sākumā, un tad mēs vispirms izmēģinājumu balsojumu veiksim. Jūs zināt, ka mēs balsosim elektroniski, es ceru, ka jums visiem ir līdzi ir balsošanas kartītes. Tagad sāksim izmēģinājumu balsojumu. Sākam balsot. Ich habe hier 39, 39 kartiņas. Vēģi ir arī nobalsojuši. Viss ir pareizi. Tagad beidzam izmēģinājumu balsojumu. Labi. Un līdz ar to balsosim par trialoga uzsākšanu un par sarunu komandas sastāvu. Sākam balsot! Beidzam balsot! 24 par uzsākšanu un 15 atturas. Līdz ar to arī tas tā tiks ievirzīts. Tālāk mēs varam pāriet pie 12. punkta. Tā ir rezolūcija par uh, tirniecības noliekumu ar Balī. Vispirms 18. grozījums. Kurš par? pret atturas noraidīts. 19. grozījums par pret atturas noraidīts. 21. grozījums par pret atturas noraidīts. 20. grozījums par pret atturas pieņemts. 22 par pret atturas norādīts 23 par pret atturas norādīts kompromiss grozījumi 1 par pres, pret atturas pieņemts grozījums 1 34 par pret atturas. Vēlreiz lūdzu, dāmas un kungi. 34 grozījums par pret atturas. Viss ir iespējams. Noraidīts. 35 grozījums par pret atturas. Noraidīts. 36. grozījums par pret atturas pieņēmts. Grozījums 37 par pret atturas norādīts. Grozījums 38 par pret atturas norādīts. Grozījums 39 par pret atturas norādīts grozījums 25 par pret atturas norādīts grozījums 26 par pret atturas norādīts grozījums 28 par pret atturas norādīts kompromiss 2 par pret atturas pieņemts. grozījums 45 par pret atturas noraidīts, grozījums 46 par pret atturas noraidīts, kompromiss grozījums 3 par pret atturas pieņemts, grozījums 50 par pret pret atturas pieņemts kompromiss groznieks 4 par pret atturas pieņemts kompromiss grozījums 5 par pret atturas pieņemts kompromiss grozījums 6 par pret atturas pieņemts. Grozījums 60 par pret atturas norādīts. Kompromis grozījums 7 par pret atturas pieņemts grozījums 65 par, pret, atturas, norādīts, grozījums 66 par, pret, atturas, norādīts, DV1 par, pret, atturas, pieņēmts, DV2 par, pret, atturas, pieņēmts, 96 par pret atturas pieņemts 97 par pret atturas pieņemts grozījums 2 par pret atturas norādīts grozījums 3 par pret atturas atturas pieņemts. Kompromis grozījums 8 par pret atturas pieņemts. Grozījums 8 par pret atturas pieņemts Tas ir jāpārbauda. Astoties grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, daži nepacietīgi pieņemts. Desmitais grozījums par, pret, atturas, pieņemts grozījums 11 par pret atturas norādīts grozījums 12 par pret atturas pieņemts 15. par pret atturas pieņemts 16 Es 13. grozējumu neieraudzīju. Par to arī jābalso. 13. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 16. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Un tagad elektroniskais gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 par, 4 pret un 6 atturējušies. Sesnieki sveicam. Un tagad 13. punkts Tas ir saistībā arī ar jautājumu, vai mēs uh, atbalstām tirzniecības uh, veidošanai. Tas ir balsojums, tas būs elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 3-3 par, 4 pret, 2 atturējušies. Sirsnīgi pateicos par ātro balsojumu, tā ka mēs uz 15 minūtēm uztaisām pārtraukumu, 10.30 mēs atsākam darbu, lūdzu visi neeķiet prom, palieciet šeit, tur būs uzklausīšana par uh, cilvēku tiesībām partneru līkumos.